Uh, very... Mēs šobrīd nonākam pie ļoti svarīgas balsošanas sesijas, ir tāpēc jāsāk darbs. Please take your seats. Colleagues, please take your seats. Kolēģi, savs priekšsādātājs, lūdzu beidzot ieņemiet vietas. E, na początek chciałem. Iesākumā gribētu jūs informēt, dāmas un kungi,